Care colleghe e cari colleghi, signora commissaria, possiamo riprendere. Kolēģi, komisāres kundze, atsāksim mūsu darbu. Nākošais darba kārtības punkts ir Hokmarka ziņojums - radiofrekvenšu spektra politika. Sākšu ar vārda došanu referentam. Priekšstādāja kungs, komisārs kungi, dārgie kolēģi, šis ziņojums ir par to, ka Eiropai jākļūst numuru viens. Tāpēc eh, ļoti vietā ir šo diskusiju noturēšana tieši šovakar. 1950. gadā, kad Šūmans nāca klajā ar šīs savienības sāk, idejas sākšanu, bija runa par uh, par metālu un ogliem. Bet tagad ir runa par Eiropas nākotni kā tādu. Tāpēc esmu gandarīts sacīt, ka šis ziņojums, ar kur nākam šodien klājā, ir ļoti veiksmīgas sadarbības rezultāts ar Trautmans kundzi, Lambert kundzi un citiem ēnu referentiem. Par to es esmu ļoti pateicīgs jo šodien mēs apspriežam priekšlikumu, kas var Eiropu atkal izvirzīt vadošajās pozīcijās, runājot par mobilām tehnoloģijām, par internetu. Un man, priekšsēdētāja kundz, diskusijas par dažādajiem priekšlikumiem, kas izskan šajā ziņojumā, uh, būtībā iezīmē mūsu izvēli, vai Eiropa būs numur viens vai numur trīs. Un mana, man šī izvēle ir ļoti vienkārša. Dažkārt, kad mēs runājam par pasaules lielākajām ekonomikām, tiek pieminētas Amerikas Savienotās valsts un Ķīna, taču mēs aizmirstam, ka Eiropas Savienība ir lielākā ekonomika taču mums nav lielākie tirgi. Un tagad tas ir atkarīgs no mums šodien. Kā, kādas izmaiņas mēs veiksim, kas tiešām var būtiski ietekmēt mūsu nākotnes gaitu? Jo, ja mēs vēlamies nozari pa nora, nozarei nodrošināt, ka mēs esam vadošanās pozīcijās. Tas attiektos uz eh, telekomu, uz eh, platu joslu. Es vēlos, lai Eiropai būtu lielākās, eh, lielākā kapacitāte attiecībā uz platu joslu, jo tad mēs spēsim attīstīt visas jau, visus jaunos pakalpojumus, kas būs būtiski svarīgi mūsu konkurētspējai un jaunajai ekonomikai. Es vēlos, lai Eiropa mūsu Eh, nodrošinātu visai nākošai Google un Apple un citu uzņēmumu paaudzēji konkurētspējas un inovācijas nodrošinājumu. Taču ir arī citas ekonomikas - ASV, Ķīna, Indija, kas varētu nonākt vadībā. Šajā ziņojumā es esmu skaidri norādījis uz to, ka mums ir jāuzstājas 2013. gadu runājot par 200 MHz, eh, par 800 eh, MHz joslu. Un Eiropas Savienībai ir jāpalielina uh, savu kapacitāti līdz 1200 MHz. Un mums ir arī jāsāka diskusijas par uh, 700 MHz joslu, jo ja mēs par to nespriedīsim tagad, tad mums nebūs iespējas pieņemt savus lēmumus nākotnē. Un mums ir jāizmanto šīs joslas sabiedrībai brīvām licencēm, bezmaksas licencēm attiecībā uz mobilo internetu. Un te nu ir mans priekšlikums. Un es vēlotos no šī parlamenta saņemt pēc iespējas lielāku atbalstu, jo tad mēs varam uh, diskutēt par šo jautājumu ar dalībvalstīm, un tad mēs varam uzdot, es varu uzdot tām jautājumu, vai jūs vēlaties būt pirmajā vietā vai trešajā vietā. Es domāju, ka izvēle ir acīm redzama, un es eh, tiešām eh, ceru, ka trešdien balsojums būs labvēlīgs. Paldies, paldies, Hokmark kungs, turpina priekšsēdētājs, un tagad vārds komisārai Krūzai. Priekšsēdētāja kungs, dārgie deputāti, tas ir skaidrs modinātājs vans. Un es domāju, ka tieši šādu izteiksmes veidu Eiropai visvairāk vajag. Un tāpēc esmu pateicīga parlamentam, jo īpaši referentam Hokmarka kungam par viņa nopietno darbu, ko, ko viņš ir īstenojis darbā pie, um, strādājot pie radiofrekvenču spektra politikas. Tiešām Eiropai ir jāizvēlas kādu nostāja tā pieņem vai galējo austrumu, vai tuvo austrumu, vai kaut kādu vidēju nostāju. Bet Eiropa tiešām var būt pirmajā vietā. Programma ir ļoti svarīga digitalizētai Eiropai un Eiropas ekonomikai un sabiedrībai kā tādai. No šī ziņojuma pilnīgi skaidri izriet tas, ka parlaments saprot, cik svarīgi ir koordinācija, lai šī radiofrekvenču spektra politika panāktu savus mērķus. Un tas ir arī svarīgi, lai uzturētu Eiropas konkurētspēju un maksimizētu sociālo un kultūras ietekmi nodrošināt inovatīvus pakalpojumus par labu Eiropas iedzīvotājiem. Un te man arī patīk šis termins kultūras ietekme. Tas ir ļoti svarīgs. Ja mēs runājam par internetu, tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas nodrošina sabiedrības locekļiem pieju informācijai. Priekšsēdētāja kungs, te pareizi izskanēja viedoklis, ka tagad ir īstais brīdis izdarīt izvēli. Te nav runa par vienkārši runāšanu, par skaidriem vārdiem, skaistiem vārdiem, ka Eiropai ir nepieciešams izdalīt, iz, izdarīt izvēli. Tagad tiešām ir atklāsmes brīdis, mums jāuzņems atbildība. lai nonāktu pirmajā pozīcijā, tiešām ir jāizvēlas, jāizdara skaidra izvēle. Runājot par ku kultūras aspektu priekšstādātāja kungs, tieši šos kultūras elementus es gribu uzsvērt, jo es zinu, ka Eiropas parlamenta deputātos tas uh, rosināja zināms pārdoms. Te ir runa par spektra izmantošanu, par uh, audiovizuālā uh, satura izmantošanu un arī platjoslas izmantošanu. Bezvadu platjosla, di digitālā televīzija, tie visi ir attīstāmi paralēli. Un priekšsēdētājs skundze mums nevajadzētu aizmirst to, ka pieeja platjoslas internetam arī nodrošina uh, kultūras vērtību izplatību. Un uh, tie, kam šādas pieejas pat laba nav, tiešām daudz zaudē. Platjosla nodrošina šo ekonomisko kultūras pakalpojumu turpināšanos nā, nākotnē, kas cita starpā arī uh, rada svarīgas kultūras vērtības uh, un pašreizējie šķēršļi tādi kā interference kabeļu televīzijas e, jomā, protams, ir jārisina. Par to nav nekādu šaubu. Mēs visi apzināmies to, ka apraide nepazīst robežu. Tāpēc Eiropai ir jāiesaistās starptautiskās pārunās un dalībvalstīm ir jābūt arī atbalstam sarunu vadīšanā ar kaimiņu valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Un šai ziņā esmu runājusi arī ar dalībvalsts ministriem, kas jo īpaši ir saistīti ar kaimiņu attiecībām. Runājot uh, par eh, šo ziņojumu. Komisija var iestāties par eh, dažām nelielām izmaiņām, grozījumiem, taču mēs būtībā stingri atbalstām Eiropas parlamentu nostāju. Eiropas komisija jo īpaši augstu vērtē referentu nostājumu dažos jautājumus, piemēram, spektra nozīme digitālajā darba kārtībā, nodrošinot pieeju visiem pilsoņiem. Tam mēs pilnīgi piekrītam. Otrakārt, paredzēt iespēju papildu spektra izmantojumam platjoslas pa, pakalpojumu paplašināšanās gadījumā. Mēs pilnīgi tam piekrītam, mēs tiešām esam jūsu pusē. Jūs varat droši paļauties uz mūsu atbalstu šajā jautājumā. Un runājot par trešo runu, eh, trešo aspektu, uh, ka līdz 2013. gadam ir jāatbrīvo 800 MHz josla. Mēs uh, atzīstam to, ka ir nepieciešams atkāps līdz 2000, 2015. gadam. 2013. gads ir mērķis, taču līdz 2015. gadam mēs varam piešķirt atkāpes saistībā ar tehniskajām problēmām. Uh, un uh, saistībā arī ar koordinējošas dabas jautājumiem attiecībās ar trešām valstīm. Ceturtkārt, citu uh, svarīgu Eiropas Savienības politiku at, uh, saistība ar šo jomu, vai tas būtu transports vai citas jomas, protams, arī tām ir nepieciešama šīs joslas izmantojums. Un Tālāk ļoti svarīga ir efektīva spektra izmantošana. Te ir arī jādomā par programmu un sastkārt nepieciešamība veicināt Eiropas Savienības politiku izplatību starptautiskā līmenī, vadot sarunas ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Vēl ir daži svarīgi jautājumi kuros ziņojums pauž Eiropas komisijas viedokli. Runājot par dažiem grozījumiem, komisija ir nedaudz niansētāk, runājot par restruktūrāciju un mērķu pārskatīšanu. Te tomēr jāpatur prātā spektra efektīva izmantošana. Spektru jāparedz visām nozarēm. Un vēl viena nianse no komisijas puses. Te ir jāpiebilst, ka jāparedz audio-vizuālo uh, pakalpojumu sniedzēju spektra paplašinājums, taču šie sniedzēji nedrīkst ierobežot uh, uh, transmisijas veidu. Un te arī ir jāparāds spektrs jaunajiem spektra izmantotājiem. Taču te ir arī jāparādz, ka eh, procedūras nedrīkst būt pārāk sarežģītas. Un te vēl viena nianse eh, - kompensācija dalībvalstīm par eh, jauno spektra mm, pārslēgšanu. Protams, ka tāda ir jāparedz, bet tas ir vēl jākonkretizē. Komisija nevisai var piekrist diviem priekšlikumiem. Pirmais attiecas uz spektru, kas jau ir tehniski harmonizēts un uz nepieciešamību līdz 2012. gadam autorizētā izmantošana. Un to nedrīkst aizstāt ar uh, mīkstinātāku prasījumu, prasību piešķirt e, šo spektru. Un mums ir jāparādz e, efektīva licences piešķiršana spektram. Tā jāturpina, turpmāk tā nedrīkst kļūt mazāk efektīva. Un otra lieta, ko mēs nevisai vēlētos pieņemt, attiecas uz e, pilsētas satelīta spektra piešķiršanu komisija tiešām grib eh, nodrošināt tā pieejamību un abos šajos jautājumos, tātad attiecībā uz licencēšanu un uz pieejas nodrošināšanu, ir jārod risinājums, un esmu pārliecināta par to, ka tas ir rodams. Un vēl pāris komentāri nobeigumam. Gan parlaments, gan komisija. Mm Mēs abi atzīstam, kā pēc iespējas agrāk ir vēlams pieņemt šo priekšlikumu, ņemot vērā to darbu, kas būs nepieciešams šīs pro programmas īstenošanai. Un te nostāja pilnīgi skaidri, jo agrāk, jo labāk. Komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai atbalstītu šo procesu, procesu un es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka parlaments drīz sāks dialogu ar eh, padomi, lai šo eh, jautājumu atrisināt pēc iespējas ātrāk. Laiks negaida, un ja mēs gribam rast risinājumu, un ja mēs tiešām iestājamies par mūsu pirmo vietu pasaulē, kā uz to norādīja Hokmārka kungs, tad mums jārīkojas pēc iespējas ātrāk šai virzienā. Paldies! Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Liels paldies, komisārs kundze. Tagad došu vārdu Kamarevet kundzei, eh, kultūras komitejas vārdā. Lūdzu, vienu minūti. Jā, dank, Frau... Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, dargie kolēģi politiskas eh, iniciatīvas, lai varētu garantēt labāk piekļuvi internetam, protams, ir jāvērtē augstu, bet jāņem vērā, ka frekvence ir eh, tāds resurs, eh, kura mums nav pārpilnējama. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai nodrošinātu ļoti daudzus tādus kultūras un daudzveidīgus uzdevumus un to garantēšanu. Mēs vēlējāmies pagaidīt parūpēties par to, lai telekom pakete uh, netiktu pavājināta, ņemot vērā to, ar cik daudzveidīgām sabiedrības interesēm tā ir saistīta. Mums ir jāparūpējas par mediju plurālismu, tas ir jādara Eiropas Savienībā un tas ir jāgarantē un uh, ir jāparūpējas, lai mēs varētu pildīt šos uzdevumus pietiekami labi. Kultūras komiteja piedāvāja neatvērt 720. frekvenci, diemžēl ITRA komiteja tam nesakoja. Uh, Mums ir jāņem vērā arī radio intereses un to garantijas kultūras komiteja eh, labprāt vēlētos runāt skaidrāku valodu. Mēs vēlējāmies arī parūpēties, lai piešķirot frekvences būtu padomāts arī par kompensācijas pasākumiem, lai piemēram teātri un visas tās iestādes, kas izmanto bezvadu mikrofonus, <clears throat> neiegūtu uh, kaut kādas negodīgas privilēģijas. Mēs vēlamies uh, godīgu interešu izlīdzināšanu, interešu līdzsvaru un uh, ceram, ka mums tas izdosies. Paldies! Paldies! Tagad vārds politisko grupu, no politiskām grupām. Tom Kastīvjo kundze no Eiropas tautas partijas uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātājs kundze, pateicos arī jums par jūsu runu, komisārs kundze, un sākumā gribētu sacīt eh, savus apsveikumu vārdus Hokmērka kungam, referentam, viņš ir īstenojis lielisku darbu. Viņam ir skaidra vī, nākotnes vīzija, un tā viņu padara par īpaši labu referentu. Un eh, pateikšos, tāpat kā viņš to darīja, visiem referentiem par viņu darbu. Šis darbs vienbalsīgs uh, rūpniecības komitejā, jo mums visiem ir viens mērķis, kā mēs varam vairot Eiropas ekonomikas konkurētspēju globalizētāju pasaulē. Tas ir ziņojuma uh, pamatmotīvs detalizēti vairāk par to nestāstīšu, bet gribētu pievērst uzmanību diviem vai trim aspektiem. Pirmkārt, re, ziņojumā minēts, ka mēs esam tādā situācijā, ka platjosla 80 MHz apjomā Eiropai varētu, ir jau uzskatām par realitāti, taču raugoties nākotnē, mēs varētu runāt par 700 MHz frekvenci. Tā ir milzīga kapacitāte mobilajai, telefonijai un tās attīstībai. Šai virzienā mums būtu jāraugās, un tāpēc tiešām ir atbalstām šis ziņojums. Te nav runa par kaut kādu vecu jautājumu. Ekonomika Eh, šeit izpaužas kā 3%, 3 no Eiropas IKP, un skaidrs, ka te ir potenciāla attīstības iespēja attiecībā uz video, kas varētu būt saziņas veids starp eh, privātpersonām un uzņēmumiem. Pat labam video ir 40% no visa apjoma, bet līdz 2020. gadam ir paredzēts, ka uh, Eh, tā apjoms būs 91% no visas eh, apraides. Un šis ziņojums tāpēc ir atbalstāms trešdien. Lielas paldies, turpina priekšsēdātāja S un D grupas vārdā Trautmans kundze. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdātāja kungs, komisārs kundze, kolēģi. Mēs eh, pirmajā lasījumā paudīsim savu viedokli par šo priekšlikumu attiecībos radies spektru un pateicos komisijai par to, ka tā atbalstīja šo priekšlikumu saistībā ar telekomu pakotni. Pateicos arī Hokmārka kungam un visiem ēnu referentiem par viņu lielisko darbu, kas par spīti tehniskajiem aspektiem tomēr lielā mērā norāda uz mūsu politikas virzību. Un te ir konstatējums, ka uh, komisija un parlamentam ir kopīga vīzija. Un uh, šī vīzija ir tāda, ka spektrs nepazīst robežas. Bet te vēl ir jāpiekrīt, uh, jārod vienošanās par dažādām frekvenču piešķīruma procedūrām. Dalībvalstis šai ziņā ir suverēns, suverēns piešķirt uh, frekvenci. Kaut arī tās, uh, tām oficiāli ir šī iespēja, es tomēr no visas sirds vēlētos, lai dalībvalstis realistiski un atklāti izvērtē uh, frekvences piešķiršanu. Un uh, šī nostāja atbilst mūsu parlamenta nostāja, vai tas būtu saistībā ar institīvu ziņojumu no Toiskunas puses vai saistībā ar um, pakotni, kur es pati biju referenti. Un te runājot par mūsu grozījumiem, ir jānodrošina caurskatāmība, kas atainot, kā tiešām tiek izmantots, uh, izmantot frekvences tagad. Un, uh, runājot par uh, komunikācijām, tās ir ne, jānodrošina ne tikai kvantitatīvas, bet arī kvalitatīvas. Mēs nedrīkstam ierobežot uh, pieejamo pakalpojumu dažādību. Un jā, jānodrošina jaunu pasā, pakalpojumu izveide, un tā nāk par labu arī maziem vidējumiem vidējiem uzņēmumiem. Un nobeigumā es gribētu sacīt dažus vārdus par nākošo posmu, jūs jau pat par to, par to izteicāties. Skaidrs, ka tagad mēs runājam par pirmo lasījumu, taču līdz gada beigām mums ir jārod vienošanās. Tas ir svarīgs, svarīgi valsts pakalpojumi, tas ir svarīgi interneta attīstībai, neatkarīgi no infrastruktūras, tas ir arī svarīgi, lai mēs varētu organizēt mūsu Eiropas Savienības ekonomisko atkopšanos pateici, pate, pateicoties šim resursam. Paldies, Trautmans kundze! Un tagad Alde grupas vārdā Rode kungs uz divām pusminūtēm. Paldies! Labāka un lētāka datu pārraide, izmantojot attiecīgo ātrumu līdz 2020. gadam un arī pilnīgi visiem. Šis politiskais mērķis ir ļoti ambiciozs, es pilnībā to atbalstu, bet tas nebūs viegli to panākt. Tomēr es ļoti ceru, ka pēc pirmā lasījuma mēs varēsim jau strauji virzīties minētā mērķa virzienā. Platjoslas eh, sistēma visiem. Eh, tas nav tāpēc, lai katrs būtu ieviesis eh, profilu Facebookā. Tas ir tāpēc, ka Eiropai ir jānodrošina sava vieta visā pasaulē kā vadošajai Uh, ekonomika. Ja, ja mēs varēsim savienot savstarpēji 500 miljonu cilvēku, tad um, pilnīgi visi varēs izmantot digitālās ekonomikas priekšrocības. Eiropai vajadzētu izmainīt divas lietas, lai nonāktu pie mērķa. Vispirms mums ir nepieciešama labi, labi funkcionējoša, orientēts uz konkurenci tirgus visā uh, Eiropā. Tāpēc mums arī ir konkurences noteikumi. Dalību valstīm nevajadzētu ļaut piešķirt nekontrolēti jaunas frekvences konkrētam tirgus spēlētājiem, ja tas grauji konkurenci šajā tirgu. Otkārt, ir nepieciešams efektīvāks sadalīt un piešķirt spektru. E, šim piešķīrumam ir jābūt tādam, kas pilnībā atspūgļo visas vajadzības pēc spektra, kādas mums ir šodien. Un tieši tāpēc mēs šo programmas programmu virzām ne tikai, lai attiecīgos megahertus atbrīvotu, bet eh, lai dabūtu arī līdz 2011. gadam 12 megahercu iespēju. Eh, beigās es gribētu pateikties komisārei, gribētu pateikties referentam un ēnu referentiem par ārkārtīgi labo sadarbību, bez šādas sadarbības šādu ambīciju līmeni mēs nebūtu sasnieguši. Paldies! Paldies Rodes kungam, tālāk Čičester kungs. ECR grupas vārdā divas minūtes. Paldies, kundze, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Vispirms es gribētu pateikties Hokmarka kungam referentam par lielisko šī ziņojuma virzīšanu caur komiteju, arī panākot konsensu atbalstu. Es esmu pārliecināts, ka arī pārējie ēnu referenti ir strādājuši labi un liels paldies visiem. Es atbalstu autoru vēlēšanos eh, strādāt pie likumdošanas aktiem tā, lai Eiropa panāk visus savus uzdevumus tehnoloģiskā ziņā šai sektoram lai Eiropa varētu saglabāt savu vadošo pozīciju visā pasaulē. Tās ir vismodernākās tehnoloģijas, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Bet pats galvenais ir panākt vajadzīgo līdzsvaru, salīdzvarot visas intereses. Esošie eh, uzņēmumi, platjoslas operatori un tā tālāk, un arī oficiālie lietotāji, ieskaitot arī kara sektoru, eh, karavīru sektoru un um, dažādas glābšanas un aizsardzības pakalpojums. Mums šeit ir jārespektē subsidiaritāte un arī nacionālās kompetences šajā procesā. Ja mēs regulēsim šajā jomā, tad tas ir ļoti grūts uzdevums. Tāpēc, ka attiecīgās tehnoloģijas tās mainās un mainās ļoti daudz un ļoti strauji, un tas nozīmē, ka mēs vienmēr skrienam tā kā pakaļ, dzeramies pakaļ kaut kam. Mēs nevis rakstam noteikums pa priekšspēlē, bet skrienam spēlē pakaļ. Uh, Bet neraugoties uz to, mums ir jārīkojas, ir jādomā par eh, jaunām tehnoloģijām, par to, kā būtu pareizi lietot un sadalīt spektru, un es ļoti ceru, ka šis priekšlikums un arī attiecīgi šis ziņos panāks minēto mērķi. Liels paldies Čiģitera kungam, tālāk Lamberta kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Es um, arī gribētu turpināt dažas lietas, kas jau bija aizsāktas. Katrīna Trautman jau runāja uh, par uh, radioelektrisko spektru. Tiešām šeit es um, piekrītu par to, ka tā ir kopīga prece un mēs nevarētu ekskluzīvas tiesības šeit deklarēt kādam atsevišķam. Uh, un tāpēc mums ir jādomā par likumdošanas aktiem, par diviem aktiem, tātad par spektru un arī uh, par visiem citiem jautājumiem, kas pieminēti šajā ziņojumā. Es eh, saprotu, kādā veidā spektrs tiek iedot šodien. Es atbalstu arī ideju, ka ir nepieciešams ļoti plaši izanalizēt to, kā spektrs tiek lietots šodien. Ir nepieciešams ņemt vērā dažādas iesaistītos, par to jau runāja arī iepriekšējais runātājs, arī militārais sektors, civilais sektors. Ir jāpadomā par to, eh, kāda ir reālā lietošana, kur tā ir. Mēs uzskatām, ka šobrīd šis iz, iz, izmantošana lietošana nav optimāla. Mums ir jādomā par caurskatāmiem noteikumiem, un turklāt šiem noteikumiem ir jābūt pietiekami dinamiskiem, lai mēs neizgudrot kaut ko divkārtēji vai nedarīt kaut ko tādu, kas jau ir mums. Runājot par spektru, jāsaka, ne visi lietojumi ir komerc rakstura un nevienmēr mēs varam konkrēti šo saņēmēju identificēt. Te, piemēram, mums ir kultūras joma, ir arī dažādi publiskie e, pakalpojumi, civilais, milārais sektors. Ja mēs pielietojam tikai tirgus loģiku, tad mums ir risks, ka mēs mēs attiecīgi dosim tirgus dalībniekiem pārlieku lielu nozīmi, attiecīgi tas e, nozīmē arī tirgus e, graušanu un jādomā par to, lai pilnīgi visi arī mazie lietotāji varētu vienlīdzīgi konkurēt. E, mums ir jādomā par radioelektroniskā spektra izmantošanu, kā tā attīstīsies mums ir jādomā par vietējiem, par mūsu cilvēkiem, ka, kas ir ļoti noraizējušies par šo problēmu. Paldies! Tālāk. Ferheivena kundze, divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, runājot par radiofrekvencēm, mēs runājam par uh, tādu bagātību, kas ir ierobežota un eh, kuras piešķiršana nāks par labu visai sabiedrībai. Tieši tādēļ radiofrekvenču politikas programma ir īpaši nozīmīga. Radiofrekvences ir jāpiešķir ņemot vērā ekonomiskus, sociālus un kultūras aspektus. Tieši tādēļ ir jāparūpējas par tehnisko iespēju izsmelšanu pilnīgi visos, visās um, frekvenču joslās. Uh, Mums eh, eh, ir jāparūpēs arī par telekom paketes labāku izmantošanu un labāku frekvenču pārvaldību. Eh, šai pārvaldībai ir jānāk par labu ekonomiskajām, finanšu, sociālajām un kultūras interesēm vienādā mērā. Tas ir jāņem vērā iztenojot katru šīs programmas soli. Es vēlējos jums atgādināt, ka pirmās digitālās dividendes likumdošana dalību valstīs ir tikusi īstenota ļoti atšķirīga atšķirīgos tempos. Mums tādēļ ir jāparūpējas par labāku megahertz piešķiršanu, tieši ņemot vērā to pieredzi, kas jau ir gūta, iztenojot digitālo dividendi. Ir ļoti daudz problēmu, kas joprojām nav atrisināts, ja mēs runājam par interferences problemātiku un uh, labāku izmaksu sadalīšanu kultūras organizācijām, vietējām pašvaldībām. To ir uh, grūti uh, atrisināt, ņemot vērā arī bezvada mikrofonu izmantošanu vairākās iestādēs. Protams, ir jāņem vērā dažādas intereses un uh, tās ir eh, labi jāapsver. Platjoslas eh, tīkla attīstīšana ir visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs, bet līdztekus mums ir jāparūpējas par labāku attīstību gan privātā, gan valsts radio attīstībai, jo tas ir instruments, kas varēs palīdzēt attīstīt mūsu kultūras daudzveidību. Mums, protams, ir arī e, jārūpējas par labāku tehnoloģisko attīstību, par informācijas tehnoloģijām, un tam ir jābūt līdzsvarā ar kultūras attīstību. Paldies, turpiem priekšsēdētāji, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzstāsies Riera Madurel kundze uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārs kundze, mums īstenībā vajadzētu būt gandarītiem par to, ka esam organizējuši debats par radiofrekvenču piešķiršanu. Bieži vien mums saka, ka šis ir pārāk tehnisks jautājums, un tas ir jāatstāj tieši dalību valstu pārziņā. Pateicoties parlamenta apņēmībai, eh, kas jau tika pierādīta telekom saruna laikā, eh, šīs sarunas vadīja Katrīna Tautman un darīja to izcili. Tieši pateicoties šai iniciatīvai, esam organizējuši eh, debatas par radiospektru pareizajā vietā, proti Eiropas parlamentā. radiofrekvencēm nav robežu, un tieši tādēļ mums kā likumdevējiem ir jāiesaistās jautājumu risināšanā. Bet Mums nevajadzētu eh, domāt, ka šeit būs dažādi interešu konflikti, ņemot vērā frekvenču dažādo izmantojumu. Pateicoties jaunai likumdošanai, varēs izmantot vairāk datu, pārradīt vairāk datu, izmantojot ma mazāk frekvenču platuma. Un pateicoties tehnoloģijas attīstībai, mēs varēsim piedāvāt šāds pakalpojums lielākām patērētāju grupām, un viņš šo vērtīgo resursu varēs izmantot daudz efektīvāk. Mēs te nevaram runāt par zaudētājiem un ieguvējiem. Visiem ir jābūt ieguvējiem tad, kad tiks uzlabota spektra izmantošana, spektra kvalitāte, un tas piedāvās labāk spektra izmantošanu kultūras un ekonomikas jautājumus. Paldies, jūs runājat ilgāk nekā jums atļauts, un dārgie kolēģi, es nevēlos jums atņemt mikrofonu, bet lūdzu ievērot sev atvēlēto laiku, jo savādāk jūs atņemsiet laiku kolēģiem Modīkungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, godamie kolēģi, godamo referāti, es gribu, referentu, Es gribētu pateikties kolēģiem par lielisko ziņojumu, un es arī atbalstu šīs diskusijas gāru. Šajā priekšlikumā ir pasvītrota komisijas plāni, eh, ka eh, ir nepieciešams attiecīgi nodrošinot 8 MHz joslodi līdz 2013. gadam, ir nepieciešams izmantot televīzijas eh, tehnoloģijas. Uh, mums ir nepieciešams, lai nodrošinātu šo pārraidi, darboties ar attiecīgām frekvencēm. Un ir nepieciešams būt, jābūt tādai frekvencei, kas varētu arī iespiesties uh, tur, kur ir nepieciešams šo tehnoloģiju lietot. Uh, Tad komisija ir nākus klējā ar saviem plāniem 11. un 15. gadam mm, spektra jomā, radioelektriskā spektra joma, un mums šie plāni ir zinām, bet es gribētu pasvītrot divas lietas, eh, adresējot to komisārs kundzei un Gunāru kungam. Eh, tad 8. panta ir pants, kur ir runa par jauno joslu lietošanu. Šeit ir runas bijušas ar ekspertiem un dažādām ieinteresantiem pusēm, ir bijušas attiecīgie pētījumi. Sakalā ar šīs joslas lietošanu mēs e, uzskatām, ka šāda veida analīze ir ļoti nepieciešama, bet ir e, nepieciešams arī uzzināt konkrēti tehniskos parametrus, lai mēs varētu tālāk virzīt šo projektu. Otrs par frekvences joslas izmantošanu, kas šobrīd tiek tiek izmantots militāriem sektoram. Komisijai vajadzētu padomāt, kādā veidā šo joslu varētu dalīt, dalīt izmantot ar militāro, militāro un citu sektoru. Es eh, personīgi uzskatu, eh, rezervēti uztveru šo te priekšlikumu, proti, fre, civilās frekvences izmantošanu militāriem nolūkiem. Paldies! Tagad tikau kundze uz pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs runājām par lēmumu, ar kur palīdzību ir iespējams īstenot pirmo uh, radiofrekvenču spektra politikas programmu. Un kāds ir galvenais mērķis? Mēs vēlamies harmonizēt radiofrekvenču izmantošanu, lai uzlabotu situāciju iekšējā tirgū. Pateicoties šai programmai, Radiofrekvences varēs brīvāk eh, piešķirt, to izmantošana būs elastīgāka, efektīvāka un um, varēsim izvairīties no konkurences deformācijām, tāpat kā arī no interferences tiks harmonizēti tehniskie priekšnosacījumi un um, tāpat uh, mēs parūpēsimies par veselības aizsardzību. Dalību valstīm ir labāk jāsadala pastāvošās radiofrekvences un, protams, Mums jāpadomā par 300 eh, MHz un 3 GB labāk izmantojuma. Tika runāts arī par digitālās plājas samazināšanu, lai pilnīgi visi Eiropas Savienības pilsoņi varētu baudīt pieeju platjoslas internetam līdz 2020. gadam vismaz 3, uh, 30 megabaitu apmērā sekundē. Mums ir arī uh, jāpiedāvā labāka platjoslas um, eh, interneta izbūve. Ir jāparūpēs, lai patērētāji labāk varētu izmantot tehnoloģijas un lai šis solis uz digitālo laikmetu un digitālajām dividendēm būtu tāds vienkāršāks, lai tas nebūtu klupiens. Es vēlējos uzminēt, ka radiofrekvencēm ir jābūt pieejāmām un mums ir jādrunā gan par. Eh, virzemes apraidi, gan par uh, pazemes apraidi ir jābūt uh, arī labākām vieda transporta pārvaldības sistēmām. Paldies, turpin priekšsēdētāji, paldies tikau kundzei. Arī jūs runājāt ilgāk nekā paredzēts. Nākamā runātāja ir Nīblers kundze. Es viņu zālē neredzu. Tādēļ, uh, nekavējoties došu vārdu Tojas kundzei, kas uzstāsies uz pusotru minūtu. Lūdzu, 90 sekundes jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, mēs visi esam vienis prātis, eh, ka pateicoties šādai harmonizētai programmai un eh, koordinētai spektru izmantošanai, mēs varam sasniegt trīs mērķus. Tā tad eh, varēs labāk izsmelt šajā jomā pastāvošo potenciālu. Tas nozīmēs arī ekonomisko izaugsmu, tie būs jauni pakalpojumi, jauns darba vietas. Uh, Eh, tāds grūdienis audio-vizuālajā nozarē un tas palīdzēs arī labāk izsmelt kultūras un sociālo potenciālu, kas pastāv šajā jomā. Komisārs kundze tāpat tas piedāvās iespēju eh, izdarīt pareizo izvēli, balstoties uz pareiziem principiem. Pirmais princips ir mediju plurālisms. Eh, frekvenču pārvaldība Eiropas Savienības līmenī ir eh, princips, no kura nevaram atteikties, un ir jāizveras no eh, dažādu frekvenču pārklāšanās, kā arī no monopolu un oligopolu radīšanas. Diemžēl daudzās valstīs mēs to pieredzam, un situācija turpina pasliktināties. Tālāk ir jāparūpējas par tirgus liberalizāciju, lai tajā varētu ienākt jauni operatori, un ir jāparūpējas par uh, tādu uh, situāciju, lai operatori, kas ir ieguldījuši daudz investīciju situācijas uzlabošanā, varētu zelt un plaukt. Trešām kārtām jāpadomā par labāku caurskatāmību, un mēs šeit runājam arī par eh, izsolēm, kurās tiks piešķirts frekvenču tiesības. Uh, Mums eh, ir jāparūpēs par labāku sociālā aspektu ievērošanu un tajā pašā laikā izvairīšanos no disproporcionalitātes un eh, jāizvairās no negodīgas frekvenču piešķiršanas. Protams, ir jārunā par sociālajiem aspektiem. Visi kolēģi no manas politiskās grupas to minēja, man diemžēl vairs nav laika par to runāt. Paldies! Un tagad uzstelsies Lamberts van Nistelrojas uz divām minūtēm. Paldies! Krūzas kundze, mēs šodien svinam Eiropas dienu. Eiropa tagad meklē konkrētus piedāvājumus, kas nāks par labu mūsu pilsoņiem, nāks par labu viņu labklājībai. Un šis priekšlikums Hokmarka kunga priekšlikums īstenībā eh, perfekti iekļaujas šajā schēmā runā gan par sociālajiem, gan par ekonomiskajiem aspektiem un to labāku saspēli. Mums ir ne, nepieciešams risināt šo jautājumu, jo ir jāparūpējas par vairāk un ātrākiem bezvadu internetu sakariem. Tādēļ nepieciešama labāka koordinācija tieši Eiropas līmenī. 2013. gadā 800 MHz frekvence un e, vēlāk 1200 e, e, MHz frekvence. Ir jāparūpējas par labākajiem pakalpojumiem, un es domāju, ka tos varēs izmantot labāk, tie piedāvās uh, jauns darba vietas un varēs garantēt 3% ekonomisko izaugsmi. Kas notiek eh, citās jomās, piemēram, eh, eh, mobilo telefonu standarti, kas tika ieviesti, piemēram, 2001. gadā, tagad tieši šķiet vecmodīgi. Tātad mēs runājam par milzīgiem tehnoloģijas attīstības posmiem. Nīderlande, mana dzimtene, jau ir gatava šādai digitālajai revolūcijai, un uh, mēs jau runājam par ceturtās paaudzes mobilo internetu. Un uh, gan televīzijas. Uh, uh, kompānijām, gan radio, gan arī citiem medijiem būs iespēja izmantot šo tehnoloģisko attīstību. Protams, tika runāts arī par bezvadu mikrofoniem. Šis jaunais priekšlikums to visu atrisinās. Es domāju, ka tā ir vienkārši izcila perspektīva un ceru, ka mēs jau pirmajā lasījumā varēsim vienoties ar komisiju. Novēl nu, veiksmi referentam. Paldies! Ah, <clears throat> Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad vārds Rībika kungam uz divām minūtēm lūdzu. Okay. Runātājām nav ieslēgts mikrofons, tagad viņš to izdara. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos atvainoties par to, ka vairāki kolēģi jau ir devušies prom no zāles, bet tagad norisinās balsojums ITRE komitejā. Un, diemžēl, jā, teleportēšanās vēl nav izdomāta. Es vēlējos pateikt, ka kolēģis ir radis labu kompromisu, bet ir jāatcerās, kāda ir veiktspēja, tātad, ko mēs vēlamies sasniegt nākotnē, runāt par pirmās paudzes tīmekli un no otras puses operatori un visi citi, kas ir ieinteresēti spektra izmantošanā Mums ir jā, jāpadomā, ko mēs vēlamies sasniegt. Šeit taču tiks pārraidīts ļoti liels datu kopums, tālāk cik ilgā laikā to ir iespējams izdarīt ar kādu jaudu, lai varētu līdzās pastāvēt dažādas frekvences un, protams, jādomā arī par tām prioritātēm, kas jāievēro programmas sastādītājiem. Mums šī situācija ir jāanalizē ļoti rūpīgi, jo GSM sistēmai ir jākļūst ātrākai. Pārvadu operātori jau var sasniegt 100 megabaitu sekundē. Tas ir ļoti liels ātrums, un es domāju, ka to var vēl pātrināt. Bet kādas ir lielās problēmas? Cenu līmenis, it sevišķi runājot par uh, viesabonēšanas izmantošanu, iegūstot dažādus datus, uh, piemēram, viens megabaits uh, maksā vienu eiro, un es tagad paskatījos savā uh, telefonā viens gigabaits tā lejuplādēšana manā valstī maksā ļoti lēti, bet, piemēram, ja es to darītu Strasbūrā, tas man izmaksā 9009 eiro un e, citās valstīs 14000 eiro. Tās ir milzīgas atšķirības, tā tad ir jāpadomā par cenu harmonizāciju. Un, dārgie kolēģi, ņemsim vērā, uh, Eh, gan cenu līmeni, gan arī eh, kopīga Eiropas pieeja. Mums ir jāparūpēs par vienotu tirgu arī digitālajā pasaulē, un ja jūs vēlaties izmantot datu lejuplādēšanas pasākums citā valstī, tas ir ārkārtīgi dārgi. Tādēļ ir kaut kas jādara lietas labā. Paldies, turpin priekšsēdētāji, paldies Rībikungam. Tagad sāksies brīvā mikrofona procedūra. Vai kāds kolēģis vēlētos izteikties procedūras ietvaros? Maucer kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Eiropas Savienība savu uh, lomu kā lielākais ekonomiskais spēks varēs aizstāvīt tikai tad, ja pietiekam aktīvi izmantos jaunās tehnoloģijas. Platjoslas tehnoloģijas, protams, šeit ieņem tādu uh, lielu vietu. Runājot par radiofrekvenču politiku, mums ir jāparūpējas par uh, lielu jaudu un lielu ātrumu. Ir labāk jāplāno frekvenču piešķiršana Eiropas Savienības līmenī. Bet uh, komisija uzsvēra, ka dalība valsts to dara pietiekami labi un efektīvi. Tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties tikai koordinējušu lomu. Bet, uh, protams, vajadzētu arī parūpēties par. Uh, stikla šķiedras eh, kabeļu labāku izmantošanu. Mums eh, ir eh, jāpanāk Ķīna un citi konkurenti, kuriem tagad skrienam nopakaļus. Liela problēma ir augsts birokrātijas līmenis. Es varu piekrist Hokmārka kungam, ka ir jāievēro noteiktie termiņi attiecībā uz frekvenču piešķiršanu. Liels paldies! Άλλος ή άλλοι συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο. Paldies! Vai kāds vēl vēlētos izteikties? Šķiet, ka nē. Tādēļ tagad došu vārdu komisārei Nelie Krūzai, lūdzu. Merci, madame la présidente. Um, thank you. Paldies uh, visiem tiem, kas uh, piedalījās šajās aizraujošajās debatēs. Un uh, šķiet, ka šis ir tāds īpaši krāsains jautājums. Un Faktiski tas ir ļoti svarīgs, tas ir tikpat būtisks kā ūdens, kā svaigs gaiss. Un kā Katrīna Trautmane sacīja, tas ir sabiedrisks labums, un tas ir tāds īpašs eh, labums, īpaša prece. Un ļoti labi, ka ēnu referenti visu ir padarījuši tik skaidru, saprotamu un pavisam skaidri norādījuši, kas būtu darāms, lai veiksmīgi visu šo darbu pabeigtu. Protams, ka šīs ir debates eh, demokrātijas apstākļos, taču priekšsēdētājs kundze, mēs jau runājām par visiem digitalizācijas jautājumiem un digitalizācijas pakotni, un eh, šī tēma ir viena no tām, un ja mēs neuzņemsimies savu atbildību un neieņemsim pilnīgi skaidru nostāju, tad mēs varam aizmirst, ko to aizkundze sacīja. Jāceras, ka 2020. gadā, un mēs to esam ierakstījuši savā darba kārtībā, ka katram Eiropietim ir jābūt iespējai darīt visu, ko tas vēlas, izmantojot visas spektra iespējas. Un tieši tādēļ mums ir jābūt skaidrībā jau ātrāk priekšsēdētājs kundze. Ja tas ir tas, ko mēs eh, vēlamies panākt, mums ir jābūt konsekventiem. Un, protams, jāuzņems sekas, kas saistītas ar visu šīs pakotnes ieviešanu. Es vēlreiz pasakos visiem, jo viss izteicās ļoti skaidri, nosakot prioritātes. Un beig beigās ir jāvienojas par šo strateģisko pieeju. Tas ir pats svarīgākais, runājot par regulējumu, par radiospektra pārvaldīšanu. Bet, ja jūs man atļausiet tā teikt, man ir laba sajūta. Jā, protams, ir zināms šķēršļi, uh, Taču šie šķēršļi salīdzinājumā ar to, kas mums šeit ir uh, risināms, es domāju, ka mēs tos varam arī uzlūkot diezgan uh, pozitīvi. Priekšsētātais kundze, mēs pilnīgi respektējam to, ka spektrs izmantojums uh, kultūras vajadzībām, dažādām raidorganizācijām, par to nav nekādu šaubu. ja mēs runājam par vairāku spektru piešķiršanu platjoslai, piemēram, tad visi ļoti labi saprot, ka agrāk vai vēlāk arī par šo tēmu būs jārunā. Un 800 MHz joslas atbrīvošana uh, Mm, daudz neietekmēs pašu spektru, tā kā tas ir varbūt viens no ceļiem, ko mēs varam iet. Ja mēs palūkojamies atpakaļ, pārāk bieži tā nevajadzētu rīkoties. Bet pirms 15 gadiem nevienam pat prātā neienāca, ka mēs spriedīsim par tādām lietām, kādām spriežam šodien, un ja mēs gaidītu toreiz un uzskatīt, ka visam ir jābūt gatavam pirms mēs pieņemam lēmumu, mēs vienkārši būtu izgāzušies. Tad nebūtu par ko runāt, vai tas ir pirmām kārtām darāms, vai trešām kārtām, vai pēdējām kārtām. Jā, es saprotu, ka spektrs ir nacionālā kompetence, un arī komisija tam piekrīt taču mēs esam viensprāts, ka spektrs ir ārkārtīgi vērtīgs resurs, un mums ir jāņem vērā tas, ka runājot par kopējo digitālo tirgu, mums ir jāuzņemas atbildība un jāprot domāt pāri robežām. Un šī nu reiz ir viena no tām jomām, kur tas noteikti būtu jādara. Termiņi par ko mēs šeit runājam, ir skaidrs. 2013. gads, manuprāt, tas nav par agru, bet ir jāsaprot, ka ir, nu, tādi divi glābiņi - dalība valstis. Jā, protams, pret tām ir īpaša attieksme, un ja ir kaut kādi apstākļi, kad, ko neviens nav varējis gaidīt, nu, tad, protams, Mums jau nevajadzētu kļūt pašiem par saviem ienaidniekiem. Taču to nevajadzētu izmantot kā atrunu. Laiks šoreiz nespēlē mums par labu, runājot par dažādām derogācijām, es baidos, ka tās varētu tikt izmantotas ļaunprātīgi. Es gaidu debats ar lielu nepacietību, Eh, ar padomi, gaidu arī jūsu balsošanas rezultātu un ar pārliecību skatos nākotnē, kur viens no pīlāriem, par ko mēs runājam, cerams, būs pabeigts un noslēdzies līdz gada beigām. Paldies par jūsu konstruktīvo un ļoti pozitīvo iesaistīšanos ne tikai referentam pateicību, ne tikai ēnu referentiem, bet arī pārējiem, kas piedalījās šī jautājuma risināšanā. Paldies, komisārs kundze. Tālāk došu vārdu Hokmarka kungam noslēguma vārdiem. Lūdzu, divas minūtes. Thank you, madam. Liels paldies. Priekšādātājs kundze, paldies arī komisārs kundze jums. Es domāju, ka mums jāapzinās, ka šeit runājam par sabiedrību, kur attīstās ļoti strauji. Tas šī attīstība notikusi ļoti strauji iepriekš, un tā tas būs arī nākotnē. Mēs šeit runājam par to, kā vēlamies redzēt šo sabiedrības attīstību laikā līdz 2020. gadam. Un tāpēc, domāju, ārkārtīgi svarīgi tajā brīdī, kad uh, spriežam lūk par platjos un tam līdzīgi, mēs nesakām, uh, nesakām visu, ka lūk, mums būs iespēja lemt tā vai šā, bet eh, gan rīkoties izšķirīgāk, jo spektrs pilnīgi noteikti ir resurs, kas ir vajadzīgs, tas tāpat laikā ir sabiedriskā labuma prece, un līdz ar to to vajadzētu izmantot pēc iespējas efektīvākā veidā, tieši tā kā Trautmans kundze arī norādīja, tātad efektivitātei jābūt galvenajam kritērijam. Turklāt gribētu arī uzsvērt, ka šeit nepastāv nekāds konflikts. Nav konflikts starp kultūru un komerciju. Vēlos, lai mums ir gan spēcīgas ambīcijas. Tādas ambīcijas, kas ļautu kultūrā iekļaut visu šīs nesenās jaunās tehnoloģijas un nevis glabāt šīs tehnoloģijas tikai un vienīgi komerciāliem nolūkiem. Jo tāda, tāds būs rezultāts, ja nebūsim gan ambiciozi. Tādā gadījumā kultūra būs atpalicēja lomā. Un es nedomāju, ka Eiropa, eh, Eiropa tādā gadījumā spēs izmantot visu kultūras piedāvāto potenciālu, jo kultūra turēsies tādā gadījumā pie šīm vecajām tehnoloģijām. Mums jāpārliecinās, ka piedāvājam kultūrai jaunas iespējas, jaunas iespējas jaunos laikos, un tad viņi varēs arī attiecīgs lēmums pieņemt. Turklāt, bez ironijas, bet ar lielu apmierinātību varu teikt, ka šovakar neviens šeit neteica, eh, ka šaubās par to, ka mums ir jābūt pirmajiem šai jomā. Un šai globālajā pasaulē, kur valda konkurence un zināšanas, vienīgais veids, kā būt uzvarētāju pozīcijās, ir, ir nodrošināt šo priekšgājēju lomu. Paldies, saka priekšsādātāji Hakumar kungam, paldies! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās, balsojums notiks trešdien. Tātad parīt, pulkstens 12.30. Tagad